Ziņojums par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos. Un vispirms es došu vārdu referenta kungam Baham. Jā, Herr Vizepräsident. Priekšsādātāji. Dāmas un kungi, sākumā es gribēju novēlēt labu apsveikt komisiju par viņu sagatavošanu priekšlikumam pas, par kompensācijām pasažieriem, jo šī brīža noteikumi ir neapmierinoši. Šobrīd mēs runājam par pasažieru tiesību nodrošināšana, kas Eiropas pilsoņiem ir ļoti svarīgs jautājums. Ļoti bieži Eiropas likumdošana Eiropas pilsoņu acīs tiek uzskatīta par nepamatotu, kas uh, pārsniedz izvirzītos mērķus un ierobežo brīvību. Un tomēr šajā redakcijā pasažieru tiesības tiek ievērojami uzlabotas, paredzot papildu tiesības labāku informāciju pasažieriem par viņu tiesībām un labākām iespējām šīs tiesības īstenot. Es balstījos uz daudzajiem tiesas nolēmumiem, kas ir pieņemti pēdējos gados, un uzklausīju arī daudz uh, iesaistīto pušu. Man ir svarīgi, lai noteikumi būtu skaidri un saprotami, un tāpēc es Komisijas priekšlikumā iekļāva arī papildus definīcijas. Mēs raudzījāmies arī uz to, kur gaisa pārvadātāji boikotē pastāvošos noteikumus vai ir atraduši, kā tos apiet. Un e, Tas it īpaši aktuāli ir saistībā ar tehniskām problēmām. Atsaukties uz tehniskām problēmām nākotnē būs iespējams tikai tad, ja tās būs certificētas ražotāju eh, kļūdas par atbalstu pasažieriem. Mēs eh, arī šos noteikumus esam uzlabojuši, grozījuši robežvērtības eh, kompensāciju saņemšanai, jo uzskatu, ka komisijas priekšlikums bija pārāk draudzīgs nozarei un stipri ierobežoja pasažieru tiesības. Tāpēc saskaņā ar mūsu priekšlikumu pasažieriem ir tiesības uz kompensāciju pēc trīs stundu kavēšanās uh, lidojumos līdz 2500 km 300 eiro apmērā un vēlāk uh, šīs kompensācijas pieauga atbilstoši attālumam un kavēšanās laikam. Nākotnē gaisa pārvadātājiem ir jāievēro noteikumi sūdzību izskatīšanā, un tos eh, nevar, to nevar ievilkt vairāku mēnešu garumā. Ir jāuzlabo arī informēšanas eh, sistēma, sākot jau no rezervācijas, nodrošinot cenu caurskatāmību un beidzot ar informācijas punktu nodrošināšanu lidostā, kur nākotnē kompetentam personālam būtu jāsniedz eh, nepieciešamā informācija un jāpieņem sūdzības. Tālāk par personām ar kustību traucējumiem un invalīdiem tiesību uzlabošana mums šķita ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu eh, viņu tiesību ievērošanu. Tāpat pasažieris varēs izmantot atpakaļ lidojumu, ja nav devies lidojumā turp. Attiecībā uz savienojošajiem lidojumiem komisija savā priekšlikumā bija noteikusi, ka kompensācijas par uh, to maksā tas pārvadātājs, kurš ir izraisījis kavēšanos, un šos uh, noteikumus mēs paturējām. Esam piedāvājuši jaunas noteikumus arī attiecībā uz rokas bagāžu. Mums ir interesantas uh, arī nacionālo uzraudzības iestāžu kompetences. Un noslēgumā es gribēju pateikties arī ēnu referentiem par veiksmīgo sadarbību, transporta komitejas locekļiem un IMCO komitejas locekļiem. Priecājos par gaidāmu diskusiju. Herz, herzlichen Dank. Liels paldies. Komisijas vārdā es došu vārdu Kālis kungam. President. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti Bahkungs. Komisija gribētu pateikties referentām, kā arī transporta komitejas deputātiem par konstruktīvo eh, darbu strādājot pie šī ziņojuma. Patiesībā avio pasažieri nevienmēr uh, eh, var realizēt savas tiesības. Tas ir tādēļ, ka uh, normu īstenošanas un piemērošanas sistēma, kas darbojas patreiz, nav pietiekama efektīva un netiek uh, vienādā mērā īstenot visā Eiropas Savienībā. Un otrkārt, aviolīnijām un pasažieriem ir atšķirīga interpretācija uh, pār šīm normām, līdz ar to strīdi ir nenovēršama. Komisijas priekšlikuma mērķis ir ieviest lielāku skaidrību šajā direktīvas tekstā, kā arī uzlabot pasažieru tiesību realizāciju. Tajā pat laikā, protams, Protams, tam ir nepieciešams nodrošināt operatīvo atbalstu un finansiālo ietekmi, kas nenovēršam ietekmēs arī avio biļešu cenas. Komisija atbalsta faktu, ka transporta komitejas eh, ziņojumā. Svarīgākajās jomās mūsu eh, priekšlikums ir vēl vairāk pastiprināts pirmkārt tiesības uz informāciju, otrkārt par to, kas aviolīnijām jādara, eh, ja tiek atcelt lidojumi, kā arī strīdu izskatīšanas iespējas. Tāpat laikā daži parlamenta ierosinātie grozījumi rada bažas. Pirmkārt, eh, kavēšanās eh, īsajos un vidēji garajos reisos. Mēs uz, esam noraizējušies, ka ierosinātie termiņu limiti ir pārāk īsi, kas eh, varētu kaitēt arī pasažieru interesēm. Un komisija uzskata, ka ja avio kompānijai netiek nodrošināts eh, pietiekams laiks, lai atrisinātu izveidojušos situāciju, tas varētu veicināt to, ka lidojumi tiek atcelti. Mēs gribam, lai pasažieri nonāk savā gala mērķī, nevis la, lai arvien vairāk lidojumi tiktu atcelti. Tālāk šie ārkārtas eh, apstākļi, kas eh, ļauj avio kompānijām atteikt izmaksāt, kom, izmaksāt kompensāciju. Eh, šis šāds eh, izsmeļošs saraksts varētu būt pārāk eh, stīvs un neelastīgs. Tāpat laikā priekšlikums par to, ka aviokompānijām būtu jānodrošina fonds vai apdrošināšana biļešu atmaksāšanai, šķiet neadekvāta prasība. Šāds sistēmisks pasākums dubultot esošās regulas piemērošanas izmaksas, un tas būtu nesamērīgi. 18. mārta paziņojums 2013. gadā, ar ko nāca klajā e, komisija attiecībā uz pasažieru aizsardzību aviokompāniju bankrota gadījumā, paredz vairākas saistības kas patreiz tik, eh, ar šo likumdošanas aktu tiks reāli īstenots. Godātie deputāti, es ceru, ka šīs dienas debatas veicinās eh, atbilstošā līdzsvara atrašanu un vajadzētu atcerēties, ka galvenais eh, šīs regulas pārskatīšanas mērķis ir nodrošināt labāku avio pasažieru tiesību īstenošanu lai tas nestu labumu gan aviokompānijām, gan pasažieriem. Paldies! Liels paldies! iekšējā tirgus komitejas Ad, par iekšējā tirgus komitejas atzinumu mums pastāstīs uh, Hans Pēters Mājers. Lūdzu. Dārgie kolēģi, referents pamatoti piedāvā, lai pasažieriem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nav devušies lidojumā turp, piemēram, tāpēc, ka ir bijis sastrēgums uz autoceļa, nedrīkst tikt liekts uh, atgriešanās lidojums bet tas attiecas tikai uz turp un atpakaļ lidojumiem. Tas neatiecas uz lidojumiem, kur ir savienojošais lidojums. Ja viņš uh, palaiž garām kādu no šiem lidojuma posmiem, viņš nevar vairs uh, doties atpakaļ lidojumā. Manuprāt, tas ir nepamatoti. Uh, Patērētāja tiesības nedrīkst būt atkarīgs no, tās, no tā, vai ir rezervēts tiešais lidojums vai lidojums ar pārsēšanos, jo vairs nepastāv iespējas uh, pasūt, rezervēt jaunu atgrie, atgriešanās lidojumu ar pārsēšanos. Un Pasažieriem, kuri ir samaksājuši biļetes cēnu, ir jādod iespēja izmantot uh, atgriešanās lidojumu. Liels paldies! Nākamais runātājs ir Matija Grošs. Jā, liels paldies priekšsādātāji, komisāra kungs, godāmie kolēģi! Vispirms es gribēju pateikties uh, mūsu referentam Žoržam Baham, kurš, manuprāt, ir paveicis lielisku darbu, meklējot līdzsvaru starp pasažieru tiesībām un arī bažām, ko pauž aviosabiedrības. Viņš ir radījis caurskatāmību, taisnīgumu, un tas bija mūsu darba uzdevums. Bija vairāk Eiropas Savienības tiesas nolēmumu, kas, manuprāt, ir ļoti labi integrēti šajā tekstā. Grūtīgākais šajā tekstā ir pienācīgi izsvērt, vai kompensācija atbilst zaudējumiem. Ja ir paredzēta kompensācija par 600 uh, eiro, uh, un uh, lidojums vispār tiek atcelts, tad varbūt pasažieris nemaz nav apmierināts, ja viņš atgūst uh, naudu, bet lidojums nenotiek. Un tas bija tas, ko mēs strādājot ar Žoržu Bahu ņemam vērā. Nevar būt arī tā, ja kāds uh, nopērk lidojumu par 20 eiro, saņem kompensāciju vairāku simtu eiro apmērā. Te mēs runājām arī par ārkārtas apstākļiem un uh, avio sabiedrību interesēm, un manuprāt, jaunajiem noteikumiem ir vērtība tikai tad, ja tie atbilst uh, visu pušu interesēm. Manuprāt, vissvarīgākie noteikumi attiecas uz uh, pasažieriem, informāciju, ko viņi saņem rezervējot lidojumu, informāciju, kura ir pieejama lidostās, par to, vai drīkst līdzņemt eh, vienu bagāžas vienību vai divas, cik smagas tās drīkst būt. Un vēl ir svarīgi, lai pasažieriem būtu kāds eh, informācijas punkts, kur viņš var saņemt eh, visu nepiecieš, visas nepieciešamās izziņas, kur viņš var iesniegt sūdzības. Un tas, manuprāt, nodrošina pievienoto vērtību visiem, gan pasažieriem, gan avio sabiedrībām. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Verņokundzei. Priekšstādātāja kungs, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Šodien mēs paudīsim savu viedokli par svarīgu tekstu, kas sniegs reāls uzlabojums mūsu pilsoņu tiesību jomā. Mūsu pilsoņi arvien biežāk ceļo ar lidmašīnu un bieži vien saskars ar grūtām situācijām, tur ir sarežģītas cenas, vai arī trūkst atbalsta, vai arī negodīga komercprakse. Komisija ir uzlabojusi ievērojumu savu iepriekšēju tekstu. Uh, Es vēlos pateikties mūsu referentam un visiem manu citu grupu kolēģiem par panākto rezultātu. Mēs piedāvājam tiesību aktu, kas tiešām ir īstenojams. Pasažieriem nebūtu jēgas piešķirt eh, paplašināts tiesības, ja īstenā situācijā tās nevarētu izmantot. Ja, piemēram, aizbildnās ar tehniskām problēmām, Un mēs pavisam skaidri nosakām ārkārtas apstākļu definīciju. Turklāt šī regula piedāvā jauninājumu. Ir tiesības uz finansiālu kompensāciju aizkavēšanās gadījumā, taču jāņem vērā arī dažādie galamērķi un materiāli ierobežojumi, kas no tā izriet. Paturiet prātā ideju par kopīgo kontinentālo gaisa telpu. Tā tiek uh, eh, saglabāti trīs finanšu uh, kompensāciju um, rādītāji. Jūs, komisārkungs, jau sacījāt, ka komp avio kompānijas uh, tad labāk atcelt savus reisus nekā, ierob, nekā aizkavētu tos. Un, protams, arī ir paredzēta iespēja izmantot atpakaļlidojumu, pat tad, ja nav izmantots turplidojums un ir paredzēts labāk salīdzināt eh, cenas, iekļaujot arī eh, bagāžas, nododamās bagāžas eh, vienības. Un aviokompānijiem ir jāparēdz kontaktpunkti lidostās problēmu gadījumā. Katrā ziņā es uzskatu, ka šis teksts ir labāk saskaņots, realistiski īstenojums, un tas ir labs pamats diskusijām ar padomu. Paldies par uzmanību. Klausā. Paldies. Nākamā runātāja ir Sāvisāras kundze. Paldies, priekšsādātāji. Komisāra kungs, kolēģi. Eiropas liberāļu un demokrātu grupas vārdā es gribēju teikt, ka ALDE mēs vienmēr esam atbalstījuši pasažieru tiesības. Es esmu strādājis pie vairāku ziņojumu sagatavošanas, lai stiprinātu pasažieru tiesības, un manuprāt, tām vienmēr jābūt garantētām. Tā Šis ziņojums tāpat tāpēc, ka aviācijā bija vērojamas biežas situācijas, kur lidojumi tika atcelti, notika ilga kavēšanās vai eh, netika pienācīgi apstrādāta eh, bagāža, un ne visi, kam pienācās kompensācijas, tās saņēmās. Islandes vulkāna izvirdums pierādīja, ka ir nepieciešams labāks juridiskais ietvers pasažieru tiesībām un aviosabiedrību pienākumiem pasažieriem ir jābūt informētiem un ir jāparādz kompensācijas sistēma. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai pasažieri zinātu savas tiesības un pienākums, jo ļoti bieži pasažieri nav informēti par savām tiesībām un gaisa pārvadātāji nedara pietiekami, lai pasažierus informētu. Uh, Es augsti vērtēju to, ka pateicoties transporta komitejas darbam, pasažieriem šobrīd ir iespēja saņemt kompensācijas lidojuma atcelšanas vai kavēšanās gadījumos. Ņemot vērā ir cilvēku ar kustību traucējumiem vajadzības, tiks nodrošināti labāki noteikumi palīdzības suņu izmantošanai, apkalpes eh, treniņiem un eh, arī noteikumi cilvēkiem kas lido bez pavadoņa. Tālāk par reģionālajām aviosabiedrībām un 90 minūšu laiku, kurā viņiem nebūtu jāmaksā kompensācija par nokavētu savienojošo lidojumu. Es augstu vērtēju to, ka pasažieri varēs izmantot atgriešanās lidojumu, tad, ja viņi nav izmantojuši lidojumu turp. Un es e, ļoti nožēloju sociālistu grupas uzvedību, kas atbalstīja visus kompromisus komitejā, bet šobrīd mēģina sagraut šo kompromisu, tāpēc mēs ALDE grupā neatbalstam IMCO un Maiera grozījumus. Noslēgumā es gribēju pieminēt arī Gibraltāru problēmu, jo nesaprotu. Kāpēc eh, tas vēl nebija izdarīts? Paldies referentam par eh, lielisko sadarbību mums ir ļoti garš eh, runātāju sāraksts, tāpēc es aicinu jūs ievērot atvēlēto runas laiku. Tailor kungs. Lielas paldies, priekšsēdētāji, kolēģi! Es šodien jūs uzrunāju kā e, pagājušā gada ziņojuma referents par regulu 261 un šās vīta 2008, kā arī zaļo grupas ēnu referents e, šī, šodien apspriežamajā ziņojumā. Gribu pateikties referentām par ļoti konstruktīvo pieeja ziņojuma sagatavošanā un man prieks, ka mums izdevās eh, mainīt šo fokusa punktu komisijas priekšlikumā, kur tas bija vairāk vērsts uz avio kompānijām, uz eh, tādu pieeju, kas ir orientēta uz pasažieriem. Lai arī manā grupā viedoklis bija, ka kompensācijas jāizmaksā jau pēc stundas kavēšanās, e, netika pieņemts, tad tika panāts kompromiss par trim stundām. Un tas arī atspoguļo Eiropas e, justīcijas tiesas e, nostāju. Tātad šīs trīs stundas tiek uzskatītas par slieksni, no kura sāk darboties visi šie kompensācija mehānismi. Uh, Uh, tomēr komisija sākumā piedāvāja 5 stundas. Bez tam mums izdevās panākt to, ka tiek sašaurināts apraksts par to, kas ir ārkārtēji apstākļi, lai avio kompānijas neizmantotu uh, šo uzskaitījumu par uh, iespēju atteikt izmaksāt kompensāciju tiem pasažieriem, kuriem tā pienākas. Un man ir prieks redzēt, ka um, tiks uzlabota informācija, kas tiek sniegta uh, pasažieriem, kā arī tiks uzlabota normu piemērošana un īstenošana. Tomēr, kas attiecās uz neatkarīgu um, starpniecības struktūru izveidošanu, es domāju, tas noteikti uzlabot šo situāciju. Ja runājām par uh, ceļojumu energoefektivitāte, tad šī informācija būs pieejama gan mājaslapā, gan arī uz biļetēm. Nu, mēs, protams, nevaram sagaidīt, lai cilvēki uzreiz rīkotos atbildīgāk attiecībā uz CO2 emisijām, ja viņi pat nezina, kādas CO2 emisijas ir atviņu veiktais ceļojums. Man ir liels prieks, ka mēs varējām atbalstīt šo kompromisu un gribu vēlreiz pateikties referentām par konstruktīvo pieeju. Paldies! Thank you, Mrs. Foster. Liels paldies, Fosteres kundze. Paldies, priekšsēdētāji! kā uh, sākotnēji ēnu referenti no Tautas partijas grupas 2004. gadā, es domāju, ka sākotnējā regula deva ļoti daudz priekšrocību un labumu pasažieriem Eiropā un kopumā uzlaboja pakalpojumu kvalitāti. Tomēr eh, ļoti pamatoti pēc uh, Īslandes vulkāna izvirduma, kā arī vadoties no Eiropas justīcijas tiesas nolēmumiem, pamatoti mēs pārskatām šo likumdošanu, lai nodrošinātu labāku līdzsvaru. Gribētu uzteikt Eh, referentu, kurš tiešām cītīgi strādāja pie kompromisa atrašanas, un es domāju, viņš ar prieku tagad atpūtīsies. Bet tāpat laikā eh, ar nožēlu jāsaka, ka eh, komisijas priekšlikumi var novest pie nevēlamām sekām pasažieriem, paaugstinot cenas, negatīvi ietekmējot reģionālo pārvadātāju uh, konkurētspēju. Uh, tajā pat laikā mēs arī atbalstām vairākus atsevišķus uh, cits ierosinājumus, it īpaši attiecībā uz um, biļešu pirkšanu internetā un tam līdzīgi. Mēs esam priecīgi par to, ka būs iespēja atbalstīt reģionālās aviokompānijas, reģionālās lidostas, bet šajā ziņojumā ir atsevišķi elementi, kur pieņemšana izmantošana rada mums šaubas. Eh, piemēram, eh, šī kompensācija laika samazināšana no piecām uz trim stundām, tas nozīmē, ka varbūt mēs redzēsim, ka daudz vairāk lidojumu tiks atcelti. Tā rezultātā tas varētu eh, novest pie tā, ka samazināsies lidojumi no reģionālām lidostām, un tas varētu apdraudēt arī vairākus patreiz spēkā esošos līgumus starp avio kompānijām. Palielinātie kompensācijas līmeņi, sākot no zemākā nevienmēr atspoguļo izmaksas, jo cilvēki dažreiz var nopirkt tiešām ļoti lētas biļetes, un tādēļ es iz, uz, ieteiktu kompensāciju aprēķināt, izējot no tā, cik ir samaksāts par biļeti. Bet es domāju, ka to noteikti var atrisināt. Noslēgumā gribētu pateikt, ka es iesniedzu vairākus grozījumus attiecībā uz Gibraltāru situāciju. Sākotnējā regulā tas bija, eh, es lūdzu to svītrot, bet tas nav izdarīts. Es gribēju noprecizēt, ka 2006. gadā apvienotās karalists val, Spānijas un Gibraltāras valdības parakstīja vienu vienošanās, kas nozīmē, ka Gibraltāra ir vienotā tirgus dalībniece. Tā ir Britu aizjūras teritorija un Eiropas Savienības sastāvdaļa, un tādēļ uz to ir jātiecina tieši tās pašas tiesības, eh, kā jebkuras eh, cits Eiropas Savienības ehm, pilsoņiem pasažieriem. Es esmu iesniegusi šos grozījumus, un es ļoti ceru, ka uh, parlamenta deputāti tos atbalstīs. Paldies! Poliček. Količeka kungs. Milé kolegyne, vážení kolegové, práva cestu. Dārgie kolēģi, pasažieru tiesības eh, aviācijas jomā tiek reglamentēta jau ilgāk laika, tikai divus eh, gadus ir šīs tiesības pazīstams plašāk eh, lidostā, lai kompensācija tiktu piešķirta. Pasažierim ir tā jāpieprasa triju mēnešu laikā Uh, līdzsabiedrībā, un tad līdzsabiedrībai jāizskata šīs pieprasījums astoņu dienu laikā un jāsniedz atbildi divu turpmāko mēnešu laikā. Regulas priekšlikums ir pie, pieņemams kompromiss A pielikumā ir minēts um, neizsmeļošs ārkārtēju apstākļu saraksts, otrais pielikums ir būtībā eh, instrukcija ceļotājiem. Uzlabojums attiecībās 2004. gada tekstu izpaužas tā, ka ir eh, citas robežvērtības, tiesības eh, pārvadāt mūzikas instrumentus lidmašīnās, ir īpaši pakalpojumi paredzēti invalīdiem un grūtniecēm. Cilvēki, pasažieri, kas nav izmantojuši kādu daļu no biļetes, automātiski nenozīmē, ka zaudē citu biļetes daļu. Tā tad teksts tagad ir līdzsvarots, un Eiropas komisija ir arī publicējusi tiesības pasažieriem, uh, kā Uh, kā aplikācijas viedajiem telefoniem bez maksas. Paldies. Jūs atkal pārvilkāt laiku par gandrīz 30%. Brāzes kunga, Imbrāzes kunga nav klāta, tāpēc vārds daudzas kundzei. Is also not here, Herr Koch. Arī viņas nav klāta, tad Koha kungs. Priekšsādātāji komisāri referenta kungs. Manuprāt, Baka kunga ziņojums ir ļoti liederīgs uh, kompromiss, kas stiprina pasažieru tiesības un uh, kalpo arī aviosabiedrību interesēm. Tas būtiski pastiprina patērētāju tiesības, gan ņemot vērā šī brīža situāciju, gan komisijas priekšlikumu. Tomēr tā kā pastāv risks, ka daudzi vēlas um, pārspēt vairāk solīšanā viens otru, stiprinot pasažieru tiesības, manuprāt, ir ļoti rūpīgi jāskatās uz iesniegtajiem grozījumiem. Es aicinu noraidīt vairākus iesniegtos grozījumus, it īpaši attiecībā uz robežvērtībām, jo trīs uh, posmu pieeja Baha ziņojumā ir realistiska, un tad, ja pastāv tikai vairs divi sliekšņi, tad nav vairs iespēja izlīdzināt kavēšanās, tiek atcelti lidojumi, un tas nekādi nekalpo pasažieru interesēm, jo viņi gal galā grib pārvietoties un nevis uh, tikai piedzīt kompensācijas. Manuprāt, tad, ja tiks paredzētas uh, pārāk uh, lielas kompensācijas, tās tiks ierēķinātas arī biļešu cenā, un tās kļūs dārgāks. Tālāk arī neierašanās uz lidojumu politika ir eh, tāda, kas avio sabiedrībām piedāvā uz to balstoties izteikt labus piedāvājumus, un pasažieri no tā tikai iegūst. Ja tas vairs nebūs iespējams, tad eh, šie plusi tikai atkritīs, un pasažieri cietīs. Mm. Es domāju, ka ir jādomā arī par mūsu avio sabiedrību dzīvotspēju, nevis tikai izslēdzīgiem panākumiem. Paldies, kolēģi! Vai jūs piekritīsiet zilās kartītes jautājumiem? Vai jūs piekritīsiet? Lehterīt, kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsādātāji, kolēģi! Es <clears throat> šobrīd pilnīgi sarāvos. Es ar lielu sajūsmu jūsos klausījos, un jūs teicāt, ka tagad priekšā ir vēlēšanas, un tāpēc pastāv risks, ka deputāti kļūst pārāk uh, draudzīgi patārētājiem. Vai tāda ir tautas partijas nostāja, ka jūs uh, darat mm, to, kas ir labi nodzarē, bet uh, pirms vēlēšanām aizstāvat pasažieru intereses? Jā, jūs sapratāt pareizi. Es domāju, ka politikā ir jāpanāk uh, līdzsvars starp interesēm, pie tā mums būtu jāatcerās. Kā nākamais runātājs ir pieteicies runāt uh, eh, Elka Draulīkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārkungs, kolēģi, šodien mēs skatām svarīgi jautājumi. Tas sniegs īstenu uzlabojumu mūsu pilsoņiem. Un Eiropas Savienība tad tagad parādās labā gaismā pasažieru tiesību, jo 2004. gada dokuments bija jāaktualizē, jo tiesību aktā pašā bija daudz trūkumu Un arī Eiropas Savienības tiesa nāca klajā ar vairākiem spriedumiem. Pateicoties uh, referenta Baha kunga un ēnu referenta ieguldītajam darbam, tagad mēs esam ievēram uzlabojuši šo tiesību aktu. Ir paredzēta kompensācija aiz, uh, lidojuma aizkavēšanās gadījumā, ne tikai atcelšanas gadījumā, tad arī ir labāk paskaidrota ārkārtas apstākļu definīcija Varbūt pat ir vēl svarīgāk tas, ka pasažieriem tiek sniegts atbalsts, tāds ir paredzēts, tad, ja viņi saskars ar grūtībām. Galvenais ir paredzēts viņiem sniegt informāciju, kad viņi zina, kādas ir viņu tiesības. Svarīgi ir sniegt Uh, sārakstu uh, tam, kā viņi var iesniegt sūdzības, kādas ir viņa tiesības attiecībā, piemēram, uz uh, nodomamo bagāžu. Un tam visam ir pievērst lielāku uzmanību, un tas uzskatās par progresu. Īsumā, ja jūs salīdzinātu šo regulu ar sākotnējo Eiropas komisijas priekšlikumu un jau spēkā esošo regulu, tad šis jaunais priekšlikums ir ievērojams uzlabojums. Es esmu priecīgs, ka tagad pasažieru tiesības būs lielākas. Paldies! Stots. Paldies, un beidzot pie mums ir pievienojusies daudzas kundze. Thank you. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Un es augstu vērtēju to, ka devāt man iespēju uzstāties tagad. Priekšstādā kungs, es pārstāvu Ziemeļīriju un eh, šī valsts ir Eiropas perifērija un eh, tāpēc es ļoti labi apzinos ar kādiem šēršļiem. Mans valsts iedzīvotāji saskars ar saskars ilgu lidojumu aizkavēšanās un atcelšanas gadījumā. Tātad es esmu interesēta šajos uzlabojumos. Lai veicinātu izaugsmu, mums ir jāveicina turisms un uzņēmē darbība. Un mums ir jānodrošina, ka darba ņēmēji jūtas pārliecināti par, un arī pilsēņi jūtas pārliecināti par to, ka viņi ir izmantot lidojums. Un tagad ir paredzēts, ka pasažieri, kas saskars ar ilgu lidojumu aizkavēšanos, saņem tādas pašas kompensācijas, kā tie, kur lidojumi tiek atcelt. Un arī paredzēts. Um, uzturēšanās viesnīcās šādos gadījumos tātad pasažieri tiek labāk arī atbalstīti tātad, kad uh, līdzsabiedrības pārtrauc savu darbību. Tas uzskatāms par pozitīvu solis priekš. Mums jāatzīst, ka avio industrija nodrošina darba vietas. Un jārūpēs par to, lai līdzsabiedrības netīk pakļauts milzīgiem finan milzīgam finansiālajiem spiedienam noteikumu dēļ. Paldies! Aicina. Paldies, un tagad vārds Meisners kundzei. Liels paldies priekšsādātāji, dārgie kolēģi, dāmas un kungi. Arī Žaržbach, tu esi paveicis lielisku darbu Uzskatu, ka tas būtiski stiprinās pasažieru tiesības aviācijas nozarē. Lielas paldies par to. Es domāju, ka visi mēs zinām, kas notiek, kad tiek nozaudēta bagāža, kad kavējas lidojumi un kad nav iespējams pieprasīt ievērot savas tiesības. Tādējādi šis priekšlikums situāciju uzlabo. Žoržs Baks ir uzlabojis komisijas priekšlikumu Tas ir uh, solis pretī pasažieru tiesību ievērošanai. Mēs esam paredzējuši lielākas kompensācijas pie īsākas kavēšanās. Mēs uh, rēķinam kavēšanos uh, pēc ielidošanas lidostas, nevis izlidošanas. Mēs esam skaidri definējuši ārkārtas apstākļus. Mēs uh, esam paredzējuši labāku informāciju, jo es uzskatu, ka no paša sākuma ir nepieciešams nodrošināt caurredzamību. Uh, kam kādiem nosacījumiem mēs piekrītam. Iepriekš tas tā nebija, un tagad tam tā ir eh, jābūt. Pašlaik ir skaidrība mūzikas instrumentu pārvadāšanā, ir skaidrība par rokas bagāžas noteikumiem. Šo vienas bagāžas vienības noteikumu bagāžas uh, pasažieri uztvēra kā nesaprotamu, un um, tagad tas viss ir skaidri noteikts. Uh, Es uzskatu, ka šīm tiesībām ir jābūt spēkā visā Eiropā. Uh, Frau Lichtenberger, bitte. Lichtenbergers, kundze, lūdzu. Herzlichen Dank. Liels paldies. Es gaidot šī lēmuma pieņemšanu, esmu šo laiku izmantojusi aptaujājot pasažierus vai viņi ir izmantojuši savas tiesības saņemt kompensācijas un tādas ir saņēmuši. Jāteic, ka rezultāti bija diezgan nospiedoši. Pirmkārt, cilvēki neceļ šādas prasības, jo uzskata, ka tas nebūs vienkārši, un tie, kas to dara, ļoti bieži to var panākt tikai izmantojot tiesāšanās ceļu Tāpēc es biju ārkārtīgi vīlsies, kad komisāra kungs Kalvis nāca klajā ar priekšlikumu, kurš situāciju vēl tikai pasliktināja. Viņš, protams, reaģēja uz avio sabiedrību iebildumiem, kas uzskata, ka pasažieri viņu kļūdu gadījumā ir tikai apgrūtinājums. Otrakārt, es biju sarūktināta, ka ārkārtas apstākļi, ja force majeure, tika traktēti tā, ka pat krīzes gadījumā, kur uh, cilvēki necēla pretenzijas, jo saprata, ka avio sabiedrība nevar neko izdarīt. Bet uh, transporta komiteja un eh, pārējie ir mēģinājuši panākt pasažieru tiesību uzlabošanu. Es lūdzu jūs šos grozījumus atbalstīt, jo ir skaidrs, ka mums ir jāaizsargā patērētāju tiesības. Šobrīd situācija ir tāda, ka tā ir monopolistiska struktūra, pret kuru pasažierim gandrīz nav iespēja neko darīt. Kolēģis Konzevē akceptēsiet zilās kartītes jautājumu Greberkungs. Es gribēju jautāt par šo vienas eh, bagāžas eh, vienības noteikumu. Vai tā nav diskriminācija pret sievietēm? Ja man ir neliels eh, čemodāns, tad es to varu paņemt līdzi, bet ja es esmu sieviete un man vēl ir līdzi rokas somiņa, tad uh, man par to vēl ir atsevišķi jāmaksā. Es esmu vīrietis, man parasti nav rokas somiņas, bet uh, vai nav diskriminējoši, ka sievietēm par to būtu jāmaksā? Tā ir diskriminācija pret jebkuru, vai nu tas būtu vīrietis vai sieviete, bet no nu, sievietes tas skar vairāk. Daudzi vēlas rokas bagāžu ņemt līdzi lidmašīnā, jo ir īsi savienojumi laiki. Un es gribu teikt, ka pēdējo gadu laikā mana rokas bagāža ir kavējusies, eh, ir nododamā bagāža kavējusies vismaz 17 reizes, un tas cilvēkiem uh, liek uh, ņemt to līdz līdmašīnā, jo nav pārliecības, ka kāds vēlreiz to redzēs. Lielas paldies, un tagad vērts Bredberna kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Pēdējo mēnešu laikā šai parlamentam mums bija iespēja ievēram uzlabot daudz mūsu miljonu pilsoņu dzīvi. Pārāk ilgi dažas, uzsveru dažas līdzsabiedrības, uh, skaidri neizklāstīja tiesības uh, pasažieriem iesniegt sūdzības un pieprasīt uh, kompensācijas. Ņemot vērā šo eh, regulu ir paredzēts jauns sāraks eh, par ārkārtas apstākļiem, līdz ar to mēs sniedzam iespēju iedzīvotēm, taiskaitā arī manā vēlēšana apgabalā, saņemt kompensāciju, tad, ja aizkavēšanās ir nepareizas pārvaldības no līdzbiedrību puses dēļ. Un tad ir arī paredzēti noteikumi par uh, uh, kabīnē līdzņemamo bagāžu un eh, līdz ar to pasažieri netiks sodīti par to, ka viņi iepērks lidostā. Taču ir viens trūkums. Ja grozījumi netiks pieņemti arī attiecībā uz Gibraltāru, tad es nevaru atbalstīt šos grozījumus un aicinu deputātus balsot par grozījumiem attiecībā uz Gibraltāru. Omārši kungs, paldies priekšstādātāji, ilgi nerunāšu, tikai vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, kādas tiesības ir paredzēts pasažieriem, kas dodas uz uh, aizjūras reģioniem vai arī ceļo no tiem. Tiek uzskatīts, eh, ka šie reģioni ir pielīdzinām trešām valstīm par spīti tām, ka aizjūras teritorijas piedara Eiropas Savienībai. Un līdz ar to šiem eh, pilsoņiem arī tiesības ir nelabvēlīgāks nekā pārējiem. Es iesniedzu grozījumus, lai to novērstu un aicinu kolēģis tos atbalstīt. Paldies, Tartmut kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tas gods pārstāvēt Gibraltāru un tās tautu. Un tagad es runāju, lai risinātu iespējams problēmas Gibraltārs lidostā. Konteksts ir tāds, ka Spānijas valdība sistemātiski un, kā es uzskatu, tīšu prāt pieprasa eh, eh, smalkas kontroles eh, uz robežas ar Gibraltāru un tas izraisa milzīgas aizkavēšanās. Un kāda sagadīšanās pilsoņi, kas visvairāk cieši, ir tieši Spānijas pilsoņi. Šo problēmu dienu uh, līdz, lid, lidojumi, av, lidojumi kļūst svarīgāk par svarīgāko transportu. Un, un tagad ir centieni mazināt ceļojumus no uh, ar, ar lid, lidmašīnām no Gibraltārs un uz Gibraltāru. Tas ir nepieņemami. Vēl vēl tālāk gribu sacīt. Es atvainojos, saka priekšsēd eh, runātājs. Es neredzēju, ka mans laiks ir beidzies. Paldies, saka priekšsēdētājs, ka pieņem zilās kartītes jautājumu. Lūdzu. Sí, gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Deputāta kungs, šķiet, ka Eh, jums ir zinām trūkumi atmiņā par Gibraltāru. Ir eh, mm, aizkavēšanās, kas notiek uz Gibraltāras eh, robežas. Un uh, Šos gadījumus ir pētījusi Eiropas komisija, lai secinātu, vai šajā Schengen zonas teritorijā bija veikti pārkāpumi. Un varbūt jūs varētu palasīt šo secinājumus. Un pārāk liels kontrols nemaz nebija un patiesībā tika spērti soļi, lai cīnītos pret uh, cigarešu kontrabandu. Dortmund kungs atbild. Es vienkārši gribētu jums paust, ka pirmkārt man ir lieliska atmiņa. Un es domāju patiesībā labāk par jūs. Jā, komisija apmeklēja šo Schengens zonas robežu. Un komisija pilnīgi muļķīgi Spānijas valdībai pie šīs sešas nedēļas brīdināja par savu inspekciju. Un Spānijas valdība, protams, attīrīja savus augais spāļus. Bet patiesībā šī problēma tikai turpinās, un jums un jūsu kolēģiem būtu milzīgi jākaunās par to. Jo. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Paldies, Rikai kundze. Kungs, eh, paldies priekšsādātāji. Vispirms es gribēju pateikties eh, mūsu kolēģim Žāžam Baham par darbu pie šī ziņojuma. Es eh, saprotu, ka komisija vēlējās pārskatīt pasažieru tiesības lidojumu kavēšanās un uh, atcelšanas gadījumā, bet, eh, manuprāt, tas nebija izdarīts pietiekami, tāpēc eh, parlaments stiprināja deputātu eh, pasažieru tiesības. Daudzi likumdevēji ņēma vērā Savienības tiesas nolēmumos un stresu, kādu, nāk, kādu nāks piedzīvot un tam līdzīgi. Un tāpēc šajā priekšlikumā ir precizētas pasažieru tiesības, ir palielināts kompensācijas un ir iespējas, uzlabots iespējas arī īstenot savas tiesības. Es labprāt gribētu paust nožēlu par to, ka mums neizdevās pārliecināt kolēģus uh, par eh, noteikumiem, kas saistīti ar iekāpšanas atteikšanu gadījumos, kad ir pārdots pārāk daudz biļešu. Katram pilsonim būtu jābūt iespējai īstenot savas tiesības, eh, izvēlēties lidojumu komerciālu iemeslu dēļ. Un tad, ja pastāv ārkārtas apstākļi veselības uh, apsvērumu dēļ vai terorista draudu gadījumos, tad šie lidojumi var tikt uh, novirzīti. Nedrīkst uh, balstīties uz nepamatotiem apsvērumiem un Daudziem kolēģiem, kurus tas neskar personīgi, varbūt tas nav svarīgi. Kolēģi, jums ir zilās kārtītas jautājums, bet es nevaru pieļaut, ka tos uzdod cilvēki, kuri jau ir paši runājuši vai ir uz, uzdevuši šādus jautājumus gribētu, lai ik viens, uh, kurš ir runātājs sarakstā, varētu izteikties. Un tagad došu vārdu Ajālas Sanders kundzei. Paldies, priekšsādātāji! Pirms desmit gadiem tika pieņemta pirmā regula par pasažieru tiesībām, un šobrīd mēs esam pieņēmuši līdzīgas uh, regulas arī par pasažieriem uh, dzelzceļa transportā un tam līdzīgi. Tāpēc esmu priecīgi, ka pašlaik tiek aktualizēta arī šī regula, uzlabojot informēšanas pienākums, uzlabojot tiesības iesniegt sūdzības. Uh, Un uh, liels uh, prieks par to, ka pateicoties uh, Baha kungam un citiem ir iespējams labāk nodrošināt to pasažieru tiesības, kas lido ar ģimeni, ar, ar bērniem, kuriem ir jāņem līdzi, piemēram, bērnu ratiņi. Nepieciešams, lai viņi varētu veiksmīgi nokļūt līdz iekāpšanai lidmašīnā. Uh, lai varētu tikt pārvadāt mūzikas instrumenti, un tāpēc pateicos kolēģiem par sagatavotajiem grozījumiem, lai ņemtu vērā arī personu ar, ierub, ar kustību traucējumiem intereses par to, lai ratiņkrāslā ir iespējams nokļūt līdz iekāpšanai. Mēs runājām par rokas bagāžu, kurā vajadzētu ietilpt arī dāmu rokas somiņām. Paldies, Krāmerkungs, par atbalstu, bet es uzskatu, ka ir jābūt uh, atļautam ienest lidmašīnā arī pirkuma maisiņus no lidostas uh, bez nodokļu veikliem. Vēl es gribēju parunāt par avio sabiedrību bankrotu gadījumiem, kas ir noveduši pie tā, ka pasažieri atradās grūtās situācijās, un to būtu iespējams labot. Vēl viena svarīga tēma piemēram, kompensācijas uh, jautājums, cik tām būtu jābūt augstām. Es domāju, ka šis jautājums ir regulāri jāpārskata, un es uh, ceru, ka jūs sagatavosiet komisāra kungs atbilstošu priekšlikumu, nodrošinot to, ka pasažieriem ir piekļuve ēdienam un dzērmajam ūdenim, tad, ja kavēšanās ir ilgāk par stundu. Jā, jums ir pilnīga taisnība, mēs neskundze jūs uh, drīkstētiet uzdot uh, savu jautājumu, lai nodrošinātu pret visiem godīgu attieksmi. Paldies, priekšsādātāji! Tieši tā jau ir. Krāmera kungs arī bija runātājs. Es gribēju uzdot jautājumu Rikē kungam, kurš gan pašlaik neklausās, tāpēc tas būs varbūt sarežģīti. Rikē kungs, ieklausieties, es jums uzdodu zilās kartītes jautājumu. <laughs> Jā, ja, lieber kolēģi Dominik. Jā, Dominika Rikē. tika runāts par to, ka vienas bagāžas vienības noteikums ir naidīgs pret sievietēm un ka tas būtu jāgroza, bet vai jums neliekās, ka mēs ar šo priekšlikumu varētu uzlabot sieviešu tiesības, ka viņas netiktu diskriminētas un varētu ņemt līdz savu rokas somiņu? Paldies, Rikai kungs. Bien sûr, je... Protams, es pilnīgi piekrītu Gezīnas Meisneres piezīmēm par šo jautājumu. Un es domāju, ka ir pilnīgi saprotams, ka sievietes vēlas ņemt ro līdzi rokas somiņu, bet ir, protams, atšķirības starp operas uh, mazu somiņu un kārtīgu rokas bagāžu. Tas ir interpretācijas jautājums. Lielas paldies, Benjona kungs. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Tiesības, kur šis eh, tiesība akts piešķir parlamentiem, kas dodas prom no eh, Eiropas parlamenta, no Eiropas Savienības, ir eh, ļoti labas. Diemžēl Gibraltārta nav iekļauta šīs ļoti svarīgas pamatiesības. Pašreizējais tiesība akts nav bijis vienkāršākais, ko īstenot praksē, jo īpaši tas attiec uz ārkārtas apstākļu un civilās aviācijas iestāde. Apvienotāja karaliste tiešām cīnās ar šo terminu. Mūsu sniegtā definīcija tagad tiešām palīdz risināt šo situāciju. Šis priekšlikums sniegs skaidrību, kuros gadījumos pasažieris var saņemt kompensāciju, īpaši tas atsis tiem apstākļiem, kas nebūtu nav ārkārtas apstākļi. Un tad vēl ir, protams, skaidrojums par vienu vai vairākām uh, eh, pag, um, ehm, lidmašīnu salonā līdzņemamām pagājušas vienībā. Es neatbalstīšu tos grozījumus, kas dodas pārāk tālu. To sekas būs mazāk reģionālo lidojumu, palielinātas cenas pasažieriem un tā tālāk. Mēs kā liberāli demokrā, demokrāti iestājāmies par pasažieru skarām tiesībām un domāju, šis tiesība akts tieši to nodrošina. Paldies, Kāmerkungs. Paldies, priekšsādātāja komisijas. Priekšlikums uh, bija izdevīgs avio sabiedrībām un neizdevīgs pasažieriem, jo saskaņā ar jūsu priekšlikumu Krāmērkungs atkristu 70% visu sūdzību. Saskaņā ar tiesas lēmumu nevarētu maksāt kompensācijas par 3 stundu kavēšanos, jo jūs prasāt 5. Es nesaprotu, kāpēc gatavojot šo priekšlikumu jūs domājāt tikai par avio sabiedrību interesēm. Mēs, protams, esam situāciju labojušies, bet uh, šobrīd situācija ir sliktāka nekā iepriekš, jo tur tiesības uz kompensāciju bija jau pēc divām stundām. Un šobrīd tas, un iepriekš tas bija neatkarīgi no lidojuma attāluma. Ja jūs domājat tikai par avio sabiedrību, uh, peļņas interesēm, tad gribēju atgādināt, ka Eiropas nodokļu maksātāji tiem katru gadu dāvina 30 miljardus eiro, jo viņi nemaksā pievienotās vērtības nodokli lidojumiem uz trešajām valstīm. Šīs netaisnības jums ir jālikvidē. Tāds būtu jūsu uzdevums. Liels paldies, un tagad vārds viceprezidenta Konam Vlašaka kungam. Dāmas un kungi, regulas priekšlikums par pasažieru tiesībām ir eh, veidots eh, skatoties no pasažieru tiesību fokusa punkta, un eh, tas ir pamatotā te iet runa par cenām, par tā saucamajiem vairāku lidojumu, saliktajiem lidojumiem, ārkārtas apstākļu definīciju. Es atbalstu šīs normas, bet par spīti vislabākajiem nodomiem atsevišķas daļas šajā priekšlikumā ir vai nu miglainas, vai arī pārāk ambiciozas. Es nedomāju, ka patērētāju vajadzētu barot ar karotīti kā mazu bērnu. Un es domāju, ka mums nevajadzētu veicināt to, ka aviolīnijas vienkārši paceļ biļešu cenas, lai varētu respektēt un ievērot šo likumdošanu. Uh, Es domāju, ka mums ir jāstrādā tālāk pie šī jautājuma. Paldies! Paldies tālāk, Ganadīs Paskalkungs. Paldies priekšsādātājiem. Es domāju, ka ir lieliski, ka mēs pašlaik sūtam signālu, ka parlaments pienācīgi strādā koplēnu procedūras ietveros. Mēs esam risi, ierosinājuši būtiskas reformas un ceru, ka visu iesaistīto pušu intereses tiks ņemtas vērā. Iepriekš eh, pasažieris eh, bija neaizsargātākā pozīcijā, un to mēs pašlaik koriģējam. Tas, ka pasažieris bija neizdevīgākā situācijā, šobrīd ir labots ir grozīti vairāki aspekti, man nebūs laika pie tiem pakavēties, tomēr eh, šobrīd, ja tiek lidojumi atcelti un pasažieriem pienāks kompensācija, tad tas ir vērtējums pozitīvi. Un tad, ja kavēšanās rodas uz perona vai manevrēšanas zonā, tad arī ir paredzētas e, kompensācijas. Es, protams, e, gribēju izteikties arī par Gibraltāru. Es zinu, ka Britas e, tas varbūt skār, bet komisija ierosināja un arī transporta komiteja nepiedāvāja grozījumus. Uh, grozījumos ir teikts, ka divām valstīm dialogā Gibraltāra jautājumā ir jāatrod vienošanās, un tāpēc uh, noteiku, šo noteikumu īstenošana ir jāatliek līdz brīdim, kamēr divi divas šīs draudzīgās valstis panāk vienošanos. Es domāju, ka pašlaik mēs esam rīkojušies pareizi, un tas ir visu interesēs. Paldies, tagad vārds Brainam Simpsonam. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vispirms apsveikt referentu un ēnu referentus par izcilu labo ziņojumu, kā arī komisiju par to, ka tā risina šos jautājumus, bet vajadzētu pavaicāt, kādēļ uh, vispār nepieciešams pārskatīt šo regulu 261. Tas ir nepieciešams tādēļ, ka patreizējā regula tiek ļaunprātīgi izmantot, un avio kompānijām to palīdz darīt nacionālie regulātori, kuri ir pilnīgā um, mere, neīsteno savus pienākumus un saistības un tādējādi tiek ievesti trojas zirgi. Šis ziņojums uh, iz, pārtrauks avio kompāniju laimīgo dzīvi. Vairāk nekā 2% pasažieru, kurus ietekmē kompensācijas atteikums vai uh, atceltie lidojumi. Tādēļ, ka avio kompānijas uh, pasaka, ka jebkuri uh, atliktie vai kavētie lidojumi ir tādēļ, ka ir iestājušies ārkārtas apstākļi. Šis ziņojums uh, skaidri pasaka, ka tehniskās problēmas nav nepārvaramā vara. Un es gribu pateikt šodien avio kompānijām, ja jūs lidmašīna salūst, tad tas ir, tā ir jūsu atbildība. Un ja tas nozīmē, ka tādēļ pasažieri kavē uh, savus savienošos lidojumus vai vispār kavē ierašanos galpunktā, tad maksājiet un uzņemieties atbildību. Vairākas avio kompānijas noteikti meklēs jaunus uh, caurumus likumdošanā, bet es gribu pateikt šodien, vien parlamentam un aviācijas nozarē, ka šī regula un ziņojums ir par pasažieru tiesībām, nevis aviokompāniju tiesībām. Un visam parlamentam būtu jāatbalsta šī regula. Gribu pateikties. Eh, man kā airlines, eh, kādēļ eh, tā man praktiski parādīja, ka ir kaut kas jādara. Piemēram, 2012. gada augustā mans lidojums no Tenerifas kavējās par 26 stundām, un kompensācija sastādīja lielu apaļu nulli. Paldies! Paldies! Bilbao Barandikas kundze lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Šī regula ir nepieciešama, lai mēs varētu paredzēt regulējumu sektoram un problemātikai kas skāra daudzas, daudz valstu pilsoņus, kas skāra mobilitāti un konkurētspēju. Fakts, ka pēdējā regula nebija pietiekami skaidra, ir novadus pie tā, ka mēs uh, vienkāršojam sarežģītās procedūras, precīzāk definējam kavēšanās uh, iemeslus, precīzāk uh, aprakstam, kādi pakalpojumi ir jānodrošina uz vietas un kopumā uzlabojam informēšanas sistēmu, atbalstu pasažieriem un kompensācijas maksāšanu. Vienlaikus tas e, likvidē iespēju, ka persona nevarēs izmantot atpakaļ lidojumu, atgriešanās lidojuma tiesības, ja nav devusies lidojumā turp, varēs pārādāt mūzikas instruments un tam līdzīgi vairs nevarēs izmantot um, ne, nepamatots iemeslus atteikumiem, ko līdz šim avio sabiedrības ir brīvi traktējušas, un es ceru, ka tas nākotnē mainīsies. Girlings kundze. Paldies, priekšsēdētā. Gribu pateikties referentām par atrasto līdzsvaru starp nepieciešamību aizsargāt pasažierus un tajā pat laikā uzturēt avio kompāniju ekonomisko dzīvotspēju. Tomēr uh, man jāizsaka kritika par to, ka transporta komiteja neizdevās eh, pieņemt grozījumus par Gibraltāru. Problēma šeit ir tā, ka nav nekāda pamatojuma un attaisnojuma tam, ka Gibraltāras pilsoņi, kuri ir Eiropas Savienības pilsoņi, nespēja baudīt tās pašas pasažieru tiesības, ko citi Eiropas Savienības pilsoņi. Tā ir absolūta diskriminācija un tas apdraud viņu kā Eiropas pilsoņu pamatiesības kur gan vēl, kurā vēl jomā šis parlaments varētu pieļaut tādu diskrimināciju. Man šie dīvaini, ka transporta komitejas deputāti neizmantoja Fosters kundzes piedāvāto iespēju nobalsot par viņas grozījumiem, lai izbeigtu šādu diskrimināciju, ko ierosina komisija. Gribu pievienoties tiem, kur šodien uzstājās pret šādu diskrimināciju. Gibraltārs tauta ir pelnījusi vairāk no Eiropas Savienības, un mums viņiem tas ir jādod. Paldies! Thank you. Paldies, Marinesko kundze. Paldies, eh, priekšsādātāji. Pēdējā laikā eh, daudzi pasažieri ir piedzā, piedzīvojuši nelojālu praksi, pakalpojumu līgmeņa pazemināšanos un saskaņā ar statistiku daudzi pasažieri neprasa kompensācijas, jo apzinās, ka procedūras ir sarežģītas un daudzi nemaz nezin savas tiesības. Tāpēc mēs paredzam avio sabiedrībām pienākumu nodrošināt informācijas punktus lidostā, kuri pasažieriem sniegt informāciju par viņu tiesībām un par iespējamām atrisināt problēmas, kas saistās ar lidojumu atcelšanu vai kavēšanos rokas bagāža ir eh, jāatļauj visos lidojumos. Kavēšanās gadījumos aviosabiedrībām ir jānodrošina pasažieriem pārtika un dzērmais ūdens. Es atbalstu, ka tiek um, palielināts kompensācijas par lidojumu kavēšanos vai atcelšanu un definēts apstākļu sāraksts, kurā kompānija nevar atteikt kompensāciju. Es domāju, ka ir svarīgs līdzsvars starp avio sabiedrību un pasažieru interesēm, un tāpēc es pateicos kolēģim Baham par uh, viņu līdzsvaroto ziņojumu. Paldies! Mrs. Shadow. Paldies, vārds uh, Sehnalovai Olgai. Vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. Paldies, priekšsādātāji, komisāri, kolēģi. Sākumā es gribēju pateikties mūsu referentam Baka kungam par ļoti kvalitatīvu darbu, kas ir plats solis uz priekšu, lai uzlabotu pasažieru tiesības aviācijas nozarē. Šī brīža situācija ir ārkārtīgi sarežģīta un rezultāts ir tāds, ka tikai 2% pasažieru, kuri varētu prasīt kompensācijas par atceltiem vai nokavētiem lidojumiem, tādas arī saņem. Daudz pasažieru pat neapzinās savas tiesības, tāpēc es apsveicu to, ka ziņojums eh, pārēdz pasažieru informēšanas uzlabošanu un es ceru, ka izdosies šajā ziņojumā panākt grozījumu arī par eh, to, ka biļetēs ir jāiekļauj informācija par pasažieru tiesībām. Es apsveicu referentu par to, ka ziņojumā ir iekļauts normas par kompensāciju pasažieriem. Alijā sabiedrība maksāt nespējas gadījumā Mēs ar šīm problēmām saskaramies uh, kopš 2009. gada pēc Sky Europe un citu avio sabiedrību bankrota un ziņojumā ir paredzēta iespēja izmantot ārpus tiesas mieru izlīgumu, lai pasažieri varētu saņemt kompensācijas veidā, kas nerada pārāk liels izmaksas. Liels paldies! Nākamais runātājs ir Vācēlava kungs priekšsādātāja, es pārstāvu Gibraltāru un Anglijas dienvidrietums. Un šis ir viens no atlikušajiem tiesību aktiem, kur joprojām ir paredzēta Gibraltāra klauzula. Pēc uh, vienošanās 2006. gadā Spānija teica, ka nebūtu vairs iespējams uh, attiecināt uz Gibraltāra iedzīvotājiem izņēmumu, jo tas pārkāp uh, Open Skies nolīgumu un Kordovas nolīgumu, un uh, komisija tomēr savā priekšlikumā ir paturējusi izņēmumu uh, Gibraltāra iedzīvotājiem. Kā problēma tas uh, tika minēts Eiropas Savienības transporta padomē šajā parlamentā, un daudzi man jautā, kāpēc mēs runājam par suverenitātes strīdiem, ja mums vajadzētu runāt par pasažieru tiesībām. Uh, jo tas ir katra ēs pilsoņa tiesības, vai viņš būtu Gibraltāra, Spānijas vai apvienotās karalistas pilsonis, kas izmanto Gibraltāru lidostu. Un tāpēc es aicinu 171. un 174. grozījumā svītrot šo klauzulu. Liels paldies, Zīles kungs! priekšsēdētāja kungs komisāra kungs es arī gribētu sākt ar pateicību bach kungam par šo nebūtu nevieglo uzdevumu veikšanu un gribētu uzsvērt tikai dažus uh, aspektus no šīs pasažieru tiesībās. pirmkārt tas ka uh, varēja atteikt uh, atpakaļceļā aviokompānija lidojumu ja nebija izmantots turpceļš tas manuprāt ir, ir, ir vienkārši aviokompānijām jā, jāveido cits mārketinga modelis kādā veidā cīnīties par tirgu jo tas atgādinātu ka jūs ar abonentu neizmantotu teātra biļetes vienā izrādē tad jūs nelaistu vairs nākošajā izrādē tāpat vēlētos uzsvērt aspektu par to ka ja jūs ilgi manevrējat lidmašīnu lidostā jums ir jābūt iespējai pasažieriem izkāpt no šīs lidmašīnas nevis tā kā to dara dažas zemo aviokompāniju kompānijas kas notur šos pasažierus lidostā vairākas stundas. un ļoti būtisks ir ko arī simpsona kungs jau minēja tas ka šeit ir definīcijā ārkārtas gadījumā izslēgts šīs tehniskās problēmas kas ir aviokompāniju pienākums uzturēt savas lidmašīnas. paldies! herr präsident herr kommissar! paldies pirkara kungs komisāra kungs kolēģi jaunie noteikumi ir uh, miljoniem pasažieru interesēs un tie parāda cik uh, svarīga loma šeit ir Eiropas parlamentam. Es priecājos, ka mēs esam panākuši veselu virkni ļoti labu risinājumu un rītdien par tiem balsosim. Uh, un to starp uh, tie ir izcinājumi, kas ievērojami uzlabo komisijas priekšlikumu. Tas ir referenta nopelns, ka mēs esam nonākuši pie šādiem labiem grozījumiem. Bet kas tad ir būtiskākais? Es gribēju pakavēties pie atsevišķiem punktiem. Pirmkārt, uh, pie tā, ka tiek uzlabota kompensācija par kavējumiem, tā tiek paaugstināta, vienkāršota. Tas, ka nākotnē vairs uh, nevarēs pastāvēt nav šau politika. Uh, neierašanās politika, ka varēs izmantot uh, atgriešanās lidojumu, ja nav noticis lidojums tur, ka lidmaš, uh, ka avio sabiedrības vairs nevarēs atsaukties uz mistiskiem atcelšanas apstākļiem un ka vairs nepastāvēs nepatīkamā situācija attiecībā uz uh, rokas bagāžu un pasažieru informēšanu. Es īpaši augsti vērtēju to, ka tiek ierīkota informācijas, uh, punkti un ka tas vairs nebūs nostumts kādā lidostas stūrī, kā tas bieži vien ir. Problēmas ir jārisina ātri un pasažieri interesēs. Es priecājos par to, ka šādas risinājums mums ir izdevies atrast. Liels paldies! Un tagad vārds Lēkfrīd kungam. Liels paldies priekšsādātāji, komisāra kungs! Referenta kungs, es gribētu jūs apsveikt, jo šis ir lielisks ziņojums. Es zinu, ka jūs esat smagi strādājis, kā pārasti, jo mēs saņēmām komisijas priekšlikumu, kurš gandrīz vairs nevarētu būt draudzīgāks avio sabiedrībām. Tas bija priekšlikums avio sabiedrību interesēs. Un tomēr mums ir izdevies panākt uzlabojumus, it īpaši uh, precizējot noteikums attiecībā uz rokas bagāžu, ārkārtas apstākļiem. Šobrīd ir paredzēti labāki mm, pasākumi pasažieriem, kas ir iestrēguši lidostās un iepriekš nezināja, pie kā vērsties. Un mums ir izdevies arī pārlaust to sistēmu, ka uh, tad, ka nav iespējams izmantot nākamo lidojumu, ja ir izlaists kāds no iepriekšējiem posmiem. Un kāpēc uh, man ir par to jāmaksā? Mēs šo sistēmu esam mainījuši, un manuprāt, tas ir pozitīvi vērtējums. Ir labi, ka Eiropas parlaments komisijas priekšlikumu ir grozījis par labu pasažieru interesēm, par labu mūsu vēlētāju interesēm, un es uh, ceru, ka uh, Nebūs tā, ka mēs domāsim tikai par nozars pārstāvjiem, bet arī par pasažieriem. Higīnce kungs. Paldies priekšsētāji. Tāpat kā iepriekšējā runātājs gribētu uzteikt savu draugu un kolēģi Bahu par paveikt, paveikto darbu pie šī ziņām. Priekšsētāji, aviācija ir veikusi būtiskas izmaiņas savā nozarē pēdējos gados. Mēs redzam, ka eh, Eiropas tirgus ir liberalizēts, vairāk cilvēku lido un eh, tas ir ļoti labi salu iedzīvotājiem, kur īpaši ir atkarīgi no aviācijas. Bet, protams, šī nozara ir attiecīgi jāregulē. Mēs zinām, ka ir daudz um, netaisnību, kad arī pakalpojumu kvalitāte cieš. Uh, kopš pirmās regulas pieņemšanas 2004. gadā ir problēmas ar atšķirīgu normu interpretāciju, veidojot pelēkās zonas. Pasažieri nevar īstenot savas tiesības un uh, aviopārdātāji pārkāp likumdošanu. Daudzos gadījumos pasažieri nemaz nezin, kādas ir viņu tiesības, jo avio kompānijas nesniedz viņiem atbilstošo informāciju. Šis parlaments jau pauda savu viedokli vairāk kārtīgi par uh, manis uh, minēto sagatavoju 2012. gadā rezolūcijas. Tādēļ priekšsētāji es atbalstu šo skaidrību, kas tiek ieviesta ar minēto ziņojumu, lai varētu uh, piemēram, pasažieri izmainīt eh, savu iepriekš veikto rezervāciju 24 stundu laikā no pirkuma izdarīšanas. Tas noteikti ļaus arī mazajām avio kompānijām un mazajām lidostām attīstīties. Paldies! Uh, Madam Switcha. Switchas kundze. Paldies priekšstādātāji. Mani vēlētāji bieži man eh, saka, tā kā mēs esam jauna dalība valsts, es gribu zināt, ko Eiropas parlaments dara mūsu labā, mūsu interesēs. Un es domāju, ka šis ziņojums apliecinās, ko mēs darām savu vēlētāju labā. Es esmu no Horvātijas un uh, 50% mm, mūsu IKP ir ieņēmumi no turisma sektora. Tādēļ m, mm, avio pārvadātāji mums ir ļoti svarīgi. Es esmu no Dubrovnikas. Mēs esam atkarīgi no tiem turistiem, kas pie mums atlido pa gaisu. Tādēļ man šī tēma ir ļoti svarīga, un mums ir svarīgi redzēt, lai pasažieri tagad varētu īstenot savas tiesības, lai viņi saulēcīgi saņemtu informāciju, lai viņiem būtu tiesības uz kompensāciju. Es domāju, ka trīs stundas liekas ir labs kompromiss. Es domāju, ka pasažieriem ir um, jāpiešķir arī viss pārējās tiesības, par kurām Bahkungs ziņo, uh, runā savā ziņojumā. Es ļoti ceru, ka mēs turpināsim turpināsim strādāt šajā virzienā, uzlabojot um, pasažieriem iespējas īstenot savas tiesības, ne tikai pirms vēlēšanām, bet ka mēs arī turpmāk rūpēsimies par viņu interešu aizstāvību. Visas šīs normas un noteikumi ir vienādi jāīsteno visā Eiropas Savienības teritorijā, jo te iet runa par patērētāju tiesībām. Paldies! Mr. Kožā Adam. Adams Kožā lūdzu. bach kollégám az elmúlt években kiváló munkát végzett. Paldies, priekšsēdētāji. Mans kolēģis eh, Bahkungs pēdējos gados ir paveicis ļoti labu darbu attiecībā uz pasažieru tiesībām aviācijā. Es atceros, ka pirms dažiem gadiem mēs runājām par um, autobusu pasažieru tiesībām, un man bija ļoti grūti paskaidrot cilvēkiem ar invaliditāti un īpašām vajadzībām, ka viņi nav tāda pati kat pasažieru kategorija kā pārējie. Man ir prieks, eh, ka Eiropas parlaments ir uh, mm, tagad nodrošinājis eh, tieši šo cilvēku rīpšām vajadzībām tiesību pienācīgu īstenošanu. Un es mm, ļoti ceru, ka šīs parlamenta priekšlikums tiks atbalstīts. Es atbalstu progresu. Mm, cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesību īstenošanas jomā. Kas attiecās uz aviokompānijām, aviokompānijām ir jāsniedz kvalitatīvi pakalpojumi visām pasažieru grupām, un viņiem ir jānodrošina caurskatāma sistēma, kas ļauj cilvēkiem būt informētiem eh, par savām tiesībām. Es atbalstu arī to, ka MVO tiek iesaistītas uh, un es atbalstu to, ka e, šī likumdošanai jānodrošina personiska pieeja. Paldies, paldies, Švāba kungs! Jā, Jā, liels paldies, priekšsādātāji komisāra kungs! Vispirms es gribēju apsveikt komisiju ar to, ka jūs esat uzsākuši savu iniciatīvu. Nākt klājā ar šādu priekšlikumu, jo bez šāda priekšlikuma pasažieri pasažieru tiesības būtu izdevīgas tikai advokātiem. Un šādu situāciju mēs Eiropā nevēlamies. Protams, ka komisijas priekšlikums atsevišķās vietās bija uzlabojums, bet uzskatu, ka arī šeit Eiropas parlaments savu darbu ir padarījis. Pamatjautājums pasažieru tiesībām Eiropā nav mm, katras kompensācijas eiro, bet gan tas, lai tad, ja jūs kaut kur plānojat nokļūt, jūs to varētu izdarīt paredzētajā laikā. Svarīgi ir punktualitāte, un gal galā mēs jau nevēlamies radīt uh, kompensāciju kalnus, bet piespiest sabiedrības aprēķināt uh, savus lidojumus tā, lai pasažieri, kuri dodas uh, dienesta ceļojumos vai atpūtā, laicīgi nonāktu galamērķī. Un otrkārt ir jārada sistēma, kas uh, funkcionētu. Arī man līdz šim ir gadījies, ka gadījumā, kad lidojums ir kavējies par vairāk nekā trim stundām, nekāda kompensācija netika izmaksāta, jo tika atklāti kādi nedefinēti nepārvarams varas apstākļi, un tādējādi avio sabiedrība atteic, atteicās no atbildības. Priekšsēdētāji, es domāju, ka mums ir rūpīgi jāpadomā, kā uzlabot pas, pasažiertiesības. Paldies pārējiem pie brīvā mikrofona procedūras, un es varu dot vārdu pieciem kolēģiem. Sākšu ar Bankī kungu. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő. Paldies, priekšsēdētāji. Dārgie kolēģi, esmu pateicīgs Baha kungam par šī ļoti svarīgā ziņojuma sagatavošanu. katru gadu aviācijas satiksme paplašinās un šī tendence tikai turpināsies, tāpēc ir svarīgi nodrošināt pasažieru komfortu un drošību. Un svarīgi arī, lai lidojumu būtu punktuāli. Tāpēc ir svarīgi regulēt kompensāciju, kas pienāks pasažieriem. Tādā veidā līdz sabiedrības uztver savu pienākumu nopietni. Regulāri arī paredzēts, ka jāizveido kontaktpunktu, kur pasažieri var pieprasīt kompensāciju. Arī tas ir ļoti svarīgi. Paldies, Predegas skundi, lūdzu. Chair. Thank you, chair. Paldies, priekšstādātāji. Kolēģi, ņemot vērā dažu līdzsabiedrību uzvedību, par kur sūdz daži mani vēlētāji, ir, ja liecina par to, ka šī regula, uzlabojot pasažieru tiesības, tiešām nāk īstē laikā. Līdz šim līdzsabiedrības izmanto uh, trūkumus nacionālo īstenošanas iestāžu darbībā, un līdz ar to tiesības netiek ievērots. Eiropas Savienības tiesas spriedumi tiešām liecina par to, ka ir jāpadara stingrāk šie noteikumi un arī pavisam skaidri jādefinē visas uh, tiesības. Uh, kompensācija lidojuma aizkavēšanās gadījumā ir uh, noteikta ņemot vērā Eiropas Savienības tiesības, Eiropas Savienības tiesas spriedumu, un tas ir ļoti labi. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, Mikolašik. Paldies, Nikolašika kungs. Dankišēn. Paldies. Aviācijas tirgus Eiropā nav regulēts un ir pasliktinājusies uh, pakalpojumu kvalitāte, un dažas līdzsabiedrības izmanto negodīgas konkurences praksi uz pasažieru rēķina. Visādi veidi juridiskie trūkumi ļauj līdzsabiedrībām neuzņemties savu atbildību. Es domāju, ka nav pieņemami pasaži, tas, ka pasažieri, pasažieriem tiek atteikta iekāpšana lidmašīnā, tāpēc vien, ka viņi nav ceļojuši iepriek, nav veikuši iepriekšējo lidojuma daļu. Es uzskatu, ka arī līdzsabiedrībām ir eh, saulēcīgi jāsniedz informācija pasažieriem. Es arī augstu vērtēju to ideju, ka ir paredzēta standartizēta sūdzību iesniegšanas veidlā visā Eiropas Savienībā, visās valodās. Paldies, Danielis Kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs regulas pa pārskatīšana ir svarīga, lai Uh, novērst trūkums un lai šo regulu pilnīgi varētu īstenot. Īstenošana ir lielākā problēma sakne, jo tikai neliela pasažieru daļa, kam ir tiesības uz kompensāciju, tiešām izmanto šīs kompensācijas, turklāt pēc uh, lielas, lieliem centieniem. Un tāpēc mēs esam priecīgi par to, ka tiesības šeit tiek palielināts. Vēl pasažieriem ir svarīgi, ka ir paredzēts, ka pasažieri var eh, lidmašīnas salonā ien, ienest savus lidostā veiktos pirku, pirkumus. Un te arī ir paredzēta lielāka konkurence līdz sabiedrībām. Paldies. Eh, Paldies, Tikau kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja komisāra kungs. Referents ir paveicis labu darbu. Es domāju, Ir ļoti labi uzlabota pas, līdzsabiedrība pasažieru tiesības īpaši attiecībā uz kompensāciju un atbalstu. Te ir arī paredzēts, ka nacionālas varas iestādes var uzlikt eh, sodus eh, līdzsabiedrībām, kas neizpilda savus pienākumus. Labi, ka ir skaidri izklāstīts, eh, kādas ir pasažieru tiesības. Te vairs nav paredzēti tādi trūkumi, kas līdzsabiedrībām ļauj e, e, izmantot pasažieru informētības trūkumu. Es esmu gandarīta par to, ka ir uzlabota e, informētības pakāpe, ka paredzēti kontaktpunkti lidmašīnās vienkāršot sūdzību iesniegšanas procedūru, skaidri bagāžas ienešanas noteikumi. Liels paldies! Pieci runātāji ir izteikušies. Mikrofona, brīvā mikrofona procedūras laikā pieteicās vēl trīs runātāji - Omenis Raitens Konze. Paldies priekšstādātājs. Vēlos uzteikt mūsu kolēģi Baha kungu par lielisko rezultātu, kur viņš ir panācis. Esmu arī gandarīta par to, ka Baha un citu kungu grozījumi ir pieņemti attiecībā uz eh, pārskatīšanas procedūru. Iepriekšējā tiesība aktā patērētājs nevar izmantot uh, savas tiesības, viņam būtu jāvērš tiesā. Ir paredzēts uh, neatkarīgs vidutājs, kurš ātri var sniegt atbalstu patērētājiem, ietaupot viņam tiesāšanās izdevums. Nīderlandē. Mēs esam veikuši savus centienus, taču eh, visu nevarēja panākt, tāpēc, ka tie, eh, tiesības visur nav vienāds. Tā tad ir eh, laba šeit ideja paredzēt, ka vis, visiem ir vienāds tiesības un pienākumi. Paldies. Kādien, Bakas kundze, paldies priekšsādētāja komisāra kungs. Es augsti vērtēju sagatavotos grozījumus Baha ziņojumā un gribēju izcelt divus punktus. Pirmkārt, iespēja to, ka nākotnē cilvēkiem ar kustību traucējumiem būs uh, iespēja vieglāk pārvietoties lidostā un īstenot savas tiesības tad, ja tiek anulēti viņu lidojumi vai tiek kavējas. Vēl man šķiet svarīgi ir tas, ka kontaktpersonas nākotnē lidostās sniegs eh, precīzāku informāciju. Mēs ļoti bieži esam pagātnē piedzīvojuši to, ka pasažieri, kuriem lidošana nav ikdienišķs notikums, kuriem nokļūšana lidostā jau tāpat ir stresa pilns notikums, vecāka gadagājuma ļaudis, kuriem nav piekļūsi internetam, nevarēja saņemt pilnīgu informāciju par savām tiesībām, saprast uh, savu situāciju attiecībā uz izmitināšanas uh, iespējām, un es ceru, ka šis priekšlikums viņu situāciju uzlabos. Šādi mēs, skundze. Tak for det. Ja, det er jo egentlig besynderligt. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti savādi, ka esam nonākuši situāciju šodien, jo Eiropas Savienībā ir ļoti labi tiesībāk, bet pasažiertiesības attiecībā uz uh, aizkavēšanos. Uh, un uh, lidojuma atcelšanu netiek ievērotas. Un Eiropas komisijas uzdevums ir šos noteikumus padarīt skaidrus. Taču te pašā laikā šie noteikumi tagad tiek vienkārši izšķīdināti, un tas nav labi. Mēs gan esam mēģinājuši grozīt šos noteikumus, taču manā skatījumā šie centieni nav bijuši gan tālredzīgi gan tālējoši. Mums ir jāaizsargā pasažieri. Vai jūs uzskatāt, ka ārkārtas apstāklis ir streiks? Kāpēc gan tas būtu kaut kas ārkārtīgs? Kāpēc vienkārši dar, par darbiniekiem nav tādu uz, u, izturēšanās, lai viņi nestreikotu un jāaizsargā gan darbinieki, gan pasažieri, gan mēs, ne, tad mēs nenonāk tādā situācijā? <coughs> Līdz ar to noslēdzam brīvā mikrofona procedūru. Komisāra kungs. Godātie deputāti, es pateicos par šīm debatēm un par ļoti noderīgo darbu, kas paveikts, un es ceru, ka šī konstruktīvā viedokļa apmaiņa ar parlamentu turpināsies un ka padome visai drīz varēs nodefinēt savu nostāju eh, attiecībā uz šo ļoti svarīgo likumdošanas aktu, lai starp institūciju sarunu process varētu sākties tūlīt pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām. Noslēgumā vēlos pateikt, ka Komisija uzskata, ka pasažieru tiesību regulas pārskatīšana nozīmē būtisku pasažieru tiesību uzlabojumu. Normas kļūst skaidrākas, precīzākas, labāk piemērojamas un balstītas uz reālo pieredzi, ko guvām um, vulkānu izvirduma uh, laikā. Jāsaka, ka mēs esam centušies šeit atrast pareizo līdzsveru starp pasažieru tiesībām un aviokompāniju interesēm, jo aviokompānijas darbojas ļoti sarežģītos apstākļos, vismaz patreiz, un jāsaka, viņi nav dabiskie pasažieru ienaidnieki, viņi arī vēlas pārvadāt pasažierus un gūt peļņu no šīs darbības. Tādēļ pieeja jābūt līdzsvarotai. Mēs uzskatām, ka šeit esam centušies izvairīties no tā, ka lidojumi tiek atcelti, jo tas ir sliktākais, kas var notikt ar pasažieriem un arī aviokompānijām. Es domāju, ka pasažieru nogādāšana viņu vēlamajā vietā ir bijusi mūsu galvenā prioritāte šo diskusiju laikā, kā arī mm, gatavojot šīs, šo regulas priekšlikumu. Paldies! Tank! Liels paldies! Un visbeidzot došu vārdu referenta kungam Baham. Jā, liels paldies! Liels paldies arī visiem kolēģiem, kuri pauda atbalstu, jo mūsu mērķis bija būt ambicioziem, sagatavot drosmīgu ziņojumu, un nu, tas mums ir izdevies. Es domāju, ka vilšanās ir par padomas rīcību, bet es ceru, ka padomas nostāja būs ambiciozāka un viņi ar šo priekšlikumu strādās pasažieru interesēs. Daudzas avio sabiedrības jau ir reaģējušas mūsu prasībām un ir paredzējušas eh, jaunas noteikumus attiecībā uz rokas bagāžu. Manuprāt, tas ir vērtējums pozitīvi. Diskusija bija ļoti izsmeļoša, es gribēju paust nostāju tikai par pāris lietām, kuras nevarēju pakomentēt iepriekš. Es neuzskatu, ka avio sabiedrībām tas rāda milzīgas izmaksas, jo, kā jau teicu, tikai 2% pasažieru saņem kompensāciju un kompensācijas pasažieriem avio sabiedrība bilancēs nemaz neparādās. Es pateicos kolēģiem, ka jūs likāt lielu uzsveru uz uh, ārpustiesas vienošanās iespējām, bet es aizstāvēšu arī to viedokli, ka uh, tiek apdraudētas uh, prasību īstenošanas tiesām. Man nebija laika iepriekšējā uzstāšanās reizē runāt par ārkārtas situāciju plāniem un par maršruta mainīšanas plāniem, bet es uzskatu, ka šeit panāktie grozījumi arī ir solis pretī pasažieru tiesību īstenošanai. Par to, ka bažas par to, ka aviosabiedrības anulēs lidojumus atcels, es domāju, ka tas neiztur kritiku, jo avio sabiedrības ir labi organizētas un nelielākas problēmas var atrisināt trīs stundu laikā. Liels paldies visiem par atbalstu un es priecājos arī par gaidāmo sadarbību. Danke allen. Paldies visiem runātājiem. Līdz ar to diskusiju noslēdzam. Balsošana šodien notiks pulksten 12. un mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Morāša kunga ziņojuma trešo valstu valsts piedvieglo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumu sezonas nodarbinātības nolūkos. Došu vārdu referentam. Vārds jums.